ministru, viņš man apliecināja, ka imigrācijas jautājums Eiropā tiks apspriests. Tātad 15. jūnijā ir apstiprināta darba kārtība, ir izplatīta darba kārtība, vai ir kādi iebildumi pret to? Nē, tādā gadījumā apstiprinam darba kārtību.